I think we can start. <coughs> Manuprāt, varam sākt darbu. Jā, ja, schönen guten Morgen. Labrīt godātie kolēģi, dāmas un kungi. Vispirms gribu sveikt um, apmeklētāju grupu. Tā um, Bundesvēra grupa no Erfurtes. Apla, ar aplausiem sveicam viesus. Un, kom... un tagad pārējām uzreiz par balsošanu, pie balsošanas. Tā ir, tas ir Džekijas Fosteras ziņojums par bezpilotu lidaparātiem. Vispirms izmēģinājumu balsojumu. Sākam balsot. Un apstimung. Balsojums nē, vēl nav pabeigts. Ja. All right. Also das System sagt, ist okay, herzlichen Glückwunsch Wim van der Kamp. Sveicam arī Vīmu Vandekampu, kurš ir nobalsojis. Jensam Nilsam nav līdz balsošanas kartītes, bet viņš par to mūs informēja. Vai ir kādas grūtības radušās ar tulkojumu rumāņu valodā? Vēlreiz pārbaudām.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 Could, Uh, we have only 16 languages and today we have Mums šodien, diemžēl, nav rumāņu valoda, ir 16 valodās tulkojums, bet ne rumāņu valodā nodrošināts. Un tas ir tādēļ, ka šajā telpā nav vairāk par 16 kabīnēm deputāte. Mēs esam divi rumāņu deputāti šai komitejā, un es uzskatu, ka ir pamatoti prasīt, lai būtu nodrošināts tulkojums rumāņu valodā priekšsēdētājs, jā, mēs pārbaudīsim, kāda ir situācija. Šodien ir tāds izņēmuma gadījums, nākotnē tā vairs nebūs. Paldies par sapratni. Tagad pārējām pie balsošanas. Vispirms pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. 40. grozījums par pret atturas noraidīts. 41. par pret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 atturas noraidīts, 46. par pret atturas pārbaudīsim, balsojam elektroniski. 46. grozījums, beidzam balsot. Abgelehnt. 16. Noraidīts. 47. par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss. Kas par pret atturas pieņemts. Lībēs ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts. 52. par pret atturas pieņemts. 53. par pret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 atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. 63. par pret atturas pārbaudīsim, balsojam elektroniski. 63. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts.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 atturas pieņemts, 73. ir atsaukts, 74. pār balsojums par daļām, kas pār pirmo daļu, kas pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudīsim Balsojam elektroniski par otro daļu. 74. grozījumam. Tātad sākam balsot. Beidzam balsot. 21 pār 21 pret, tātad vēl viena balss klāt, 20, ar divām, 22 balsīm noraidīts. To es tā pareizi saskatīju. Sestais kompromiss. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 82. grozījums par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Balsēm elektroniski par 82. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 84. par. Pret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 atturas noraidīts, 89. par pret atturas noraidīts, 7. kompromiss. Šeit ir ko, kļūda, jo goja grupa neatbalsta šo kompromisu. Tātad, kas par 7. grozījumu pret atturas pieņemts? 94. par pret atturas noraidīts. Astotais kompromiss par pret atturas pieņemts. Devītām punktām mutisks grozījums. Vai ir kādi iebildumi? Ja vien, vien deputāte iebilst, nepie, nepie, nepietiek, jābūt trim deputātiem, kas iebilst. Tad jums jāceļas kājās tiem, kas nepiekrīt, lai viss var redzēt. Līdz ar to mutisko grozījumu nevaram balsot. Mums ir jābalso bez tā. Kas par? Ā, nē, nē, šis, šis jautājums jau ir atrisināts pieņemot kompromisu grozījumu. Tagad ir liba deviņi, kas par? Pret atturas pieņemts. Devītais kompromiss par pret atturas pieņemts. 20. punkts, mutiskais grozījums, vai kāds iebilst pret to? Nē. Nu, tad balsojam par 20 punktu ar mutisko grozījumu, kas par pret atturas pieņemts. 125. par pret atturas pieņemts.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 31 pār, 11 pret un vēl 2 pār, tātad pieņemts. 128 par, pret, atturas pieņemts. 75 par, pret, atturas pieņemts. 132 par, pret, atturas pieņemts. 133. par pret pārbaudīsim 133. Sākam balsot. Beidzam balsot. 23 pār 20 pret pieņemts 134 pār pret atturas pieņemts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

Kas par? Pret. Atturas noraidīts. Desmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. Lība septiņi par pret atturas pieņemts. 149. par. Labi, pārbaudīsim Libes 7. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. 22 pār, 22 pret, 23 pār un 22 pret pieņemts. 149 par pret atturas norēdīts. 150 par pret atturas pieņemts. 151 par pret pret. Pārbaudīsim, balsēm elektroniski par 151. grozījumu. Beidzam balsot. 19 pār 25 pret, noraidīts. Libe 12, kas par? Pret. Atturos pieņemts. Libe 12. Balsojam elektroniski, pārbaudam rezultātu. Beidzam balsot. 23 pār 20 pret pieņemts. 152 pār pret atturas noraidīts. Libe 6 kas par pret atturas pieņemts. Libe 13 par pret pret atturas pārbaudīsim, liba 13, sākam balsot, beidzam balsot, 17 pār 27 pret noraidīts, liba 14 pār pret atturas pieņemts, liba 15 pār pret atturas no, pieņemts.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 pret atturas pieņemts. Desmitais par pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais ar mutisku grozījumu no Kristīnas Revodalona. Paldies! Uh, ierosinām grozīt uh, grozījuma beigus Eh, tātad nevis citu regulējumu, eh, bet eh, citas normas regulējumu ietvaros Eiropas Savienībā. Ja nav iebildumu, tad kas par šādu grozītu grozījumu? Pret atturas pārbaudīsim, kāds ir rezultāts. Balsēm elektroniski par 11. grozījumu. Beidzam balsot. 24 pār 20 pret pieņemts. 12. par pret atturas norēdīts. Pārbaudām. Labi, balsojam elektroniski par 12. grozījumu. Beidzam balsot. 20 pār 22 pret noraidīts, 23 pat ir pret. 13. par pret atturs noraidīts, 11. kompromiss par pret atturs pieņemts, 12. kompromiss par pret atturs pieņemts, 25. par pret atturs pieņemts atturas noraidīts, 26. par, pret, atturas pieņemts, 24. par, pret, atturas pieņemts, 13. kompromiss par, pret, atturas pieņemts, 29. par, pret, atturas pieņemts, 30. par, pret, atturas pieņemts,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 pret atturas noraidīts. Pirmais par, par atturas pieņemts, otrais par, pret atturas pieņemts, trešais par, pret atturas pieņemts, ceturtais par, pret atturas pieņemts, piektais par, pret atturas pieņemts. Un tagad gala balsojums, tas ir personāla balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. 44, 45 balsis pār, viena balss pret, līdz ar to ziņojums ir pieņemts, apsveicam Džekiju Fosteri. Tschüss. Kommt Fein. Michael, du hast gestern die freien Plätze nutzen lassen, sollen wir das heute auch anbieten? Ja, danke. Wie ich sehe, wie ich sehe, sind einige Plätze frei. Es redzu, ka dažas vietas vēl ir brīvas, bet eh, daži apmeklētāji ir ieradušies un stāv kājās. Es domāju, jūs varat ieņemt šīs brīvās vietas. Protams, ja kāds kolēģis no mūsu politiskās grupas ieradīsies, viņam ir priekšroka, bet tagad jūs varat apsēties šajās vietās un klausīties tulkojumu. Here on the side is enough. Šeit zāles sānos ir pietiekami daudz vietu. So, wir kommen jetzt zu der nächsten. Tagad nākamais punkts, par kuru jābalso jaunu izaicinājumu un koncepcijas turismu veicināšanai Eiropā. Referenti ir Izabela de Monte. Un sākam balsot ar mutisko balsojumu vai nē, vispirms blokā. Kompromis 1, 3, 4, 5, 6 un 13. Par tiem balsojam atsevišķi. Bet pārējie ir eh, blokā. Kas par? Pret atturās pieņemts. Tagad pirmais punkts, mutiskais grozījums vai ir iebildumi? Nav, tad kas par? Pret atturās pieņemts. 50. grozījums par, pret, atturās, pieņemt. Kompromiss 1 par, pret, atturās, pieņemt. Imko uh, 25. kas par, pret, noraidīts. 53. par, pret pret atturās pieņemts. 54. par pret atturās pieņemts. Labi, 54. pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. 16 pār 27 pret noraidīts. Tad 55 par. Piecdesmit piektais. Piecdesmit piektais. Vai tagad viss ir pareizi? Labi, Vēlreiz elektroniski par 54. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 22 par, 22 pret pieņemts. Liels paldies. 59. Par. Pret. Atturās. Noraidīts. 56. Par. Nē, tas atkrīt. Saka priekšsēdētājs 57. par. Pret. Atturās. Pieņemts. 58. par. Pret. Atturās. Pieņemts. 59. par. Pret. Pārbaudīsim 59. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 33 pret noraidīts. Nu, dīvaini. Sešdesmit astotais par, pret, atturās, pieņemts, pieņemts, sešdesmit devītais par, pret, atturās, pieņemts, 71. par pret atturās norādīts. 72. par pret atturās pieņemts. Imko 11 par pret. Nē, tas atkrīt. Labi, tad jautājums atrisināts. Mutiskais grozījums numur 2. Vai ir iebildumi? Nē. Tad kas par? Pret atturās pieņemts. 75. par? Pret atturās pieņemts. 76. par? Pret atturās pieņemts. Kompromiss numur 3. Kurš par? Pret atturās pieņemts. 83. par pret atturās pieņemts. Imko 4 par pret atturās pieņemts. 84. atkrīt. 111. par pret pret atturās pieņemts. Kompromiss 4 par pret pret atturās pieņemts. 95. par pret atturās pieņemts. Kompromiss 5 par pret atturās pieņemts. 107. par pret atturās noraidīts. Pārbaudīsim. Balsojam elektroniski par 107. Sākam balsot. Beidzam balsot. 16 pār 29 pret norādīts. 109 par pret atturās norādīts. 113 par pret atturās pieņemts. 115. par pret atturās noraidīts. 116. par pret atturās noraidīts. 117. par pret atturās noraidīts. 118. par pret atturās pieņemts. 120 atkrīt. 119. arī. 124. nākamais par pret atturās pieņemts. 125. par pret atturās pieņemts. 136. par pret atturās pieņemts. 148. par pret atturās pieņemts. 152. par pret pret atturās pieņemts. 126. par pret atturās noraidīts. 127. par pret atturās pieņemts. 128. atkrīt, tie visi atkrīt. 136. par pret atturās pieņemts. 26 was? was 120, 129 ist next. Ah, dann haben wir einen vergessen, das ist 129. Mēs aizmirsām 129. Kas par? Pret atturās pieņemts. 131. 131 par pret atturās pieņemts. 130. par pret atturās pieņemts. 133. tagad, kas par pret atturās pieņemts. Imko 30 par pret atturās pieņemts. Kompromiss 6 par pret atturās pieņemts. 149. par pret pieņemts. Kult 2 par. Nē, kompromiss 7 pēc tam. Tātad kult 2. Kas par? Pret atturās pieņemts. Kult 15 par. Pret atturās. Kult 21 par. Pret atturās pieņemts, Q26 par pret atturās pieņemts, Q34 par pret atturās pieņemts, IMCO 25 par pret atturās noraidīts, Q24 par pret atturās noraidīts, Q37 par pret atturās atturās norādīts. 122. par pret atturās pieņemts. 134. par pret atturās norādīts. 135. par pret atturās pieņemts. 227. par pret atturās pieņemts. 232. par pret, atturās, noraidīts. Kult 31 par, pret, atturās, pieņemts. Kult 30 par, pret, atturās, pieņemts. 156 par, pret, atturās, noraidīts. 157 par, pret, atturās, Pārbaudīsim 157. balsojam elektroniski. Sākam balsot. Nē, 157. bija norādīts. Tagad 157. beidzam balsot. 17 par 27 pret norādīts. 158. par pret atturās norādīts. 159. par 159. par pret atturās. Pārbaudīsim arī šo 159. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 160. par pret atturās. Pieņemts. 162. par pret pret atturās pieņemts. 166. par pret atturās pieņemts. Mutis eh, vai kāds ir pret mutisko grozījumu numur 3? Nē, tad balsojam ar mutisko grozījumu, kas par pret atturās pieņemts. Q22, kas par pret Pārbaudīsim. Kult 22. Balsojam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 31 par pieņemts. 167 par pret atturās pieņemts. 161 eh, par pret atturās pieņemts Imko 32 mirklīti, 169 par, pret, atturās norādīts, 204 par, pret, atturās norādīts, 168 par, pret, atturās norādīts, 170 par, pret, atturās Pieņemts. 171. par. Pret. Atturās. Norādīts. 174. par. Pret. Atturās. Norādīts. 175. par. Pret. Atturās. Pieņemts. 176. Tas atkrīt. 177. arī. 177. saka priekšsēdētājs. 177. par pret atturās noraidīts. Imko 21 par pret atturās noraidīts. 178. par pret atturās pieņemts. Imko uh, 27, kas par pret atturās pieņemts. Imko 18 ir, tas atkrīt. Kulta 38 par pret atturās pieņemts. 182 par pret atturās noraidīts. 183 par pret atturās norādīts, 184. par, pret, atturās pieņemts, 193. par, pret, atturās pieņemts, 187. par, pret, atturās pieņemts, 188. par, pret, atturās pieņemts, 189. par, pret, atturās pieņemts. 190. par pret atturās pieņemts. 191. par pret atturās pieņemts. 192. par pret atturās pieņemts. 74. Tas viss tātad par pret atturās pieņemts. 194. par pret atturās pieņemts. 197. par pret atturās pieņemts. 172. par pret atturās norādīts. 205. par pret atturās pieņemts. 207. par pret atturās pieņemts. 208. par pret atturās pieņemts. 209. par pret atturās noraidīts. 210. par pret atturās pieņemts. 211. par pret atturās pieņemts.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 atturās pieņemts. 217. par pret atturās noraidīts. 219. par pret atturās pieņemts. 220. par pret atturās noraidīts. 222. 221. par pret atturās noraidīts. 222. par pret atturās pieņemts.

atturās pieņemts. 238. par pret atturās pieņemts. 123. par pret atturās pieņemts. Divsimt četrdesmit piektais par pret atturās pieņemts. 251. par pret atturās pieņemts. 250. par pret atturās norādīts. 248. par pret atturās pieņemts. 249. par pret atturās pieņemts. Q25 par pret atturās noraidīts. 244. par pret, atturās pieņemts. 258. par, pret, atturās pieņemts. 259. par, pret, atturās pārbaudīsim. Balsojam elektroniski 259. Sākam balsot. Beidzam balsot. 24 pār 20 pret pieņemts. 262 par pret atturās pieņems. Inko, ne, tas atkrīt, 260. par pret atturās norādīts, 261. par pret atturās pieņemts, 263. par pret atturās pieņemts, 264. par pret atturās pieņemts.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 atturās pieņemts. 278. par pret atturās pieņemts. 279. par pret atturās noradīts. Nu, 280. par pret atturās pieņemts. 281. par pret atturās pieņemts. 283. par pret atturās pieņemts. 291. par pret atturās pieņemts. Kompromiss 13 par pret atturās pieņemts. Inko 16 par pret atturās pārbaudīsim. Inko 16 sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 21 par, 21 pret norādīts. Imko uh, eh, 31 par, pret, atturās norādīts. 313. 300, 313. par, pret, atturās norādīts. 314. par, pret pret atturās norādīts 315. par pret atturās pieņemts 316. par pret atturās pieņemts 316. 17. par pret atturās pieņemts Imko 6 par pret atturās pieņemts 106. par pret atturās noraidīts. Mūtiskais grozījums numur 4. 29. punkts. Vai kāds iebilst? Tad kas par? Pret atturās pieņemts. 325. par? Pret atturās noraidīts. 326. par? Pret atturās noraidīts, 327. par, pret atturās pieņemts. Imko 9. Atkrīt. 331. par, pret atturās pieņemts. 332. par, pret atturās noraidīts, 334. par, pret atturās norādīt 340. par pret atturās pieņemts. Imko 29 par pret atturās pieņemts. 349. par pret atturās pārbaudīsim. Balsojam elektroniski 349. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 22 par 21 pret. Noraidīt, saka priekšsēdētājs. 335 daf. 335 par pret atturās. Nu, daudz nenobalsoja, tātad 335, kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 337. par pret atturās pieņemts. Imko 33 par pret atturās pieņemts. 341 par pret atturās noraidīts. Trīsim piecdesmitais par, pret, atturās, pieņemts, imko divpadsmit par, pret, atturās noraidīts. Tagad balsosim par apsvērumiem. Sestais grozījums. Nevajadzētu aizmirst tikai kungs. Jā. Sestais par. Pret. Atturās pieņemts. 15. par. Pret. Atturās pieņemts. 16. par pret atturās pieņemts, 17. par pret atturās pieņemts. Tad 23. par pret atturās pieņemts. 24. 25. 26. 27. viss kopā par pret atturās pieņemts. 27. 27. par to atsevišķi, tātad 27. par pret atturās pieņemts. 28. par pret atturās pieņemts. 29. par pret atturās pieņemts. 30. par pret. Nu šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. Balsojam elektroniski. 30. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 20 pār 23 pret norādīts. Trīsdesmit sestais par, pret, atturās, pieņemts. Trīsdesmit septītais atkrīt. Četrdesmit sestais par, pret, atturās, pieņemts. 42. par pret atturās pieņemts, 43. par pret pieņemts, 44. par pret atturās pieņemts, 45. par pret atturās pieņemts. Tagad uh, ievilkumi. Pirmais par pret atturās pieņemts, otrais par pret atturās pieņemts. Trešais par pret atturās pieņemts. Ceturtais par pret atturās pieņemts. Piektais par pret atturās pieņemts. Un tagad gala balsojums, un tas ir personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 41 par, 4 pret, 1 atturējies. Izabela de Monte, apsveicam jūs. Danke auch. <laughs>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 Ich glaube, wir können jetzt weitermachen. Es domāju, ka varam turpināt darbu. Lūdzu, ieņemiet vietas un mēs turpināsim darbu.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 12. darba kārtības punktu stāvoklis vidusjūras reģionā un vajadzība pēc ES holistiskas pieejas migrācijas jomā. Tagad dodu vārdu atzinumu autorei uh, Kilonens kundzei. Liels paldies priekšsēdētāji, dārgie kolēģi! Bieži vien es nepiekrītu Žanklodam Junkeram mhm, daudzos jautājumos, taču Atcerēsimies, ko viņš pagājušajā nedēļā teica Strasbūrā, kad viņš runāja par stāvokli Eiropas Savienībā. Viņš sacīja ko tādu, kas ir pieņemams. Viņš aicināja Eiropai kļūt atvērtākai un humānākai. Dārgie kolēģi, es nevēros redzēt tādu Eiropu, kas nepalīdz tiem, kam palīdzība vajadzība. Jā, Uh, valstu vadītāji nodarbotos ar savu mm, nacionālo interešu politiku, kas tad vien, kas tad no Eiropas palika nekas. Bēgļi nāk no tuviem austrumiem Afrikas, no kara zonām, un Eiropai ir jārīkojas kopīgi un jāpieņem lēmums ātri krīzes sāsnājumi brīdī. Mēs nevaram likt cilvēkiem uh, gaidīt un mirt, kamēr mēs spriežam. Tā tad mums jārīkojas ātri gan īstermiņā, gan ilgtermiņā, lai reaģētu uz šiem uh, migrācijas plū, viļņiem, kas uh, ir izcēlušies tāpēc, ka ir kara apstākļi un uh, klimats pārmaiņas tajās valstīs, no kurām cilvēki dodas ir arī jāpalīdz pārvarēt krīzi uh, Āfrikā uh, vai un tuvajos austrumos, vai palīdzēt šiem cilvēkiem pārvarēt krīzi, uzlabot viņiem situāciju tajās valstīs. Austrijā kravas automobilī atrada bēgļus, kas bija miruši, nosmakuši ir Keleti stacijā, Budapešte, uh, tiek uh, vilcienos Uh, kāpj vilcienos cilvēki, kas dodas uz kaimiņu valstīm Ungārijā, un uh, cilvēki ar viens slīps, slīgs vidusjūrā, un, un uh, tāpēc mums transporta komiteja jānodarbojas ar šiem jautājumiem. Es sagatavoju viņai projektu, kas runā par sekām drošības jomā jūras transportam vidusjūra. Ir humanitārā krīze Uh, varētu pārmest tādu neracionālu pieeju no manas puses, taču tā tomēr nav. Mums ir jāatrod holistiska pieeja, lai atrisinātu šo krīzi. Varas iestāžu re, reaģēšanas lēnums ir izraisi, lēnība ir izraisījusi uh, protests arī Eiropā. Mums ir jāpalīdz uh, šiem cilvēkiem tur, kur varas iestādes netiek galā. Eiropai ir jāpierāda savu labā griba un iejūtība. Mēs tomēr nevaram pieņemt to, ka dalībvalsts un institūcijas, ES institūcijas, atkritās no savas atbildības. Un uh, pilsoņu un privāts personu nevalstisko organizāciju ziņā atstāja šīs krīzes risināšanu. Tas, kas notiek, kad uh, nogrim šīs laivas vidusjūrā, uh, Būtībā tās ir e, pasažieru, tie ir pasažieru kuģi un e, kravas kuģi, kas lielā mērā piedalās glābšanas operācijās vidusjūrā. Šogad līdz jūlija beigām vairāk par 130 glābšanas operācijas ir notikušas pie Itālijas krastiem. Tas nozīmē to, ka 15 tūkstoši cilvēki ir glābti ar šo uh, tirzniecības kuģu palīdzību. Komerciālie kuģi ir glābuši vairāk par 15% no tiem cilvēkiem, kas glābti pie Itālijas krastiem. Mums ir, ir jāuzsēc humāno asociāciju darbs, tās ir daudz strādājuši, lai glābtu šos cilvēkus vairāk par diviem tūkstošiem. Atgādināšu jums jūras tiesības, bet arī uh, konvenciju par eh, dzīvi, cilvēku dzīvības glabāš, glābšanu gaisa. Eh, kuģu kapteinim ir pienākums glābt visus cilvēkus, kas uz jūru, kuru dzīvību uz jūras tiek apdraudēta, un viņam ir aktīvi jāpiedalās meklēšanas un glābšanas operācijās. Cik vien tas ir iespējams, neapdraudot pašam savu kuģi, savu apkalpu un savus pasažierus. pasažierus. Eh, tas eh, šie noteikumi spēkā uz katru jūrnieku. Tirzniecības kūģi patiesībā nav aprīkoti ar šādām glābšanas operācijām, arī uh, ko, apkalpi nav apmācīta. Katrā ziņā tas, ka mēs runājam par glābšanas operācijām, tāpēc ir arī drošība apdraudēta pašiem šiem glābēju tirzniecības kuģiem un personālam. Turklāt uh, uz šiem kuģiem arī nav pietiekoši daudz pārtikas un ūdens, lai uzņemtu tik lielu cilvēku skaitu. Tas vien jau izraisa kritisku situāciju. Dažkārt cilvēku tirgotāji ir izmantojušos tirzniecības kuģis vienkārši kā vienu no ķēdēm, ķēdes posmiem viņu uh, cilvēku tirzniecības eh, ceļā, rēķinoties ar to, ka šie kuģi palīdzēs. Tā šie kuģi nav pietiekoši labi aprīkoti, arī eh, apkalpi nav apmācīti. Tas nozīmē to, ka vidusjūrā saskaramies arī ar citiem negadījumiem, kuros cilvēki iet bojā un arī apkalpe tiek apdraudēta. Turklāt šie kuģi transportē arī naftu un ķīmijas preces, kas uh, kritiskā brīdī var izraisīt arī ekoloģisku katastrofu. Mēs varam raksturot šo tirzniecības kuģu, komerciālo kuģu situāciju apmēram šādu. Piemēram, jūs no rīta, tā kā jūs no rīta dodaties uz darbu, jūs redzat eh, kājām gājēju, kas ir kļūst par satiks negadījumu upuri. Protams, jūs mēģināsiet viņam palīdzēt, izsauksiet ātro palīdzību. Taču iedomājieties, ka tas notiek katru rītu, kad viņi jūs dodaties uz darbu. Un kad jūs zvanāt varas iestādēm, tā saka, ka viņu rīcībā nav gana daudz resursu, lai uh, atbrauktu, un tāpēc uh, tās jums iesaka pašam šo savainoto cilvēku aizvest uz uh, slimnīcu. Šāda sistēma nevar būt ilgspējīga. Vienīgais risinājums ir paredzēt vairāk resursu glābšanas operācijām, lai šādi garantētu bēgļu drošību un pamatiesības. Arī šādi var nodrošināt uh, drošumu apkalpei. Turklāt varas iestādēm ir jānodrošina tas, ka, ka bēgļi un patvērumu meklētāji nonāk tajās ostās, kas paredzētas šiem mērķiem. Es arī aicinu Eiropas institūcijas un dalību valstis pilnvērtīgi izmantot informācijas un izsakošanas sistēmu attiecībā uz tirzniecības kuģiem, kas ir Eiropas ūdeņos. Arī varētu īstenot eh, vairāk robežu sargāšanas operāciju, jāīsteno nepieciešamie pasākumi, lai izmantotu visus mūsu rīcībā jau esošos resursus, kas ļautu garantēt uh, globālu un precīzu glābšanas operāciju pārskatu. Turklāt ir jādara viss, kas mūsu spēkos, lai atrisināt šo krīzi, nodrošinājot šo cilvēku drošību un pamatiesību ievērošanu viņu izcelsmes valstīs. Mums, kā vienotai Eiropai, ir vienotā uh, frontē jāapkaro cilvēku tirzniecība. Tur ienākuma patiesība ir daudz lielāka nekā no narkotiku kontrabandas un ieroču kontrabandas, kas vien jau ir miljardiem eiro vērtība. Dārgie kolēģi, mums ir jāņem vērā arī Lībe komitejas darbs attiecībā uz mūsu kalendāru. Es ceru, ka mēs varēsim nākt klajā ar labu priekšlikumu Libe komiteju, kaut arī darba grafiks ir saspringts. Tad mums jāstrādā ātri un sadarbības gaisotnē. Paldies jau tagad ēnu referentiem un politiskajām grupām par jau īstenoto darbu. Īstenoto darbu. Tātad atgādināšu, ka darba grafiks ir saspringts. Paldies! Liels paldies par to, ka iepazīstinājāt ar šo atzinumu un tagad vārds. Uh, sí, muchas gracias, presidente. Luis de Ganis Paskāļa. Paldies, priekšstādātāji. Paldies uh, atzinumu sagatavotājai par šiem ievadvārdiem. Tādā veidā mēs varam apmainīties viedokļiem par šo tēmu. Tas ir visnotaļ jutīgs temats, taču uzskatu ir svarīgi saprast, kāda ir tie savādie kritēriji, kurus mēs izskatām. Mēs runājam par vidus jūru. Pat labām. Ja atcerēsieties, ko pāvests Francis teica par kaunu, uh, var izjust kaunu Tas attiec uz gandrīz visu Eiropu, ja neskait dažas valstis. Bet situācija skar visu Eiropu, nevis tikai dažas. Mēs vairs nevarēsim neko šai ziņā nedarīt. Mums ir jāskatās uz lēmumiem, kas jau ir pieņemti šajos, šajās institūcijās. Domāju, tas ir acīm redzam. Tāpēc mēs sākām, ka pasaule uz mums uh, skatās uz to, ko mēs darām bet mēs sagatavojam atzinumu. Protams, ir kārdinājums runāt uh, skaistiem vārdiem par brīvību, solidaritāti. Jums taču visiem emocijas ir līdzīgas, taču transporta komitejas pienākums manā skatījumā mūsu kompetenci ietveros ir nāk klajā ar risinājumiem, kas var sniegt savu ieguldījumu šajās debatēs. Ko parlaments var darīt, kādas risinājums mēs varam piedāvā, piedāvāt vispārējā brīvību ietvarā. Mums te nav noteikti jāsmērojas spēkiem ar Frontex, taču eh, mums jāsadarbojas ar tādām institūcijām kā EMSA, piemēram, tā ir mm, kompetenci, savas pilnvaras un gadu gaitā tā ir paplašinājusi savu savas pilnvars, piemēram, tad, kad bija runa par piesārņojumu un tad eh, eh, kuģiem bija jāpielāgojas jaunajām prasībām. Šie kūģi, kas eh, palīdz bēgļiem, kā jau jūs minējāt, nevienmēr ir piemēroti šim mērķim. Tātad mums jārunā ar EMSA Mums jādomā par to, vai mums būtu jāpaplašina tās pilnvars vai šie kuģi, šo kuģi pilnvars būtu jāpaplašina, lai viņi varētu palīdzēt uh, uh, bēgļiem, kas dodas prom no bāda, no pilsoņu kara. Mēs redzējām, ka Schengens līgums tika, es ceru, tikai uz laiku pārtraukts, tā darbība pārtraukta, bet nu, no tā nevarēja izvairīties. Skaidrs, ka emocijām bija jā, jānomierinās un loģiskiem prātam jāņem virsroka. Mums, mēs te nevaram runāt par emocijām. Mums šai komitejā ir jāsniedz savs ieguldījums risinājumu rašanā. Grozījumi ir šādi. Mēs vēlamies aizsargāt šos kūģus, kas eh, mēģina palīdzēt bēgļiem. Aicināsim mēms un atklājā ar risinājumiem. Um, nekonkurēt ar Frontex Mums jādomā ne tikai par vidus jūru, bet arī par plašāku areālu. Lamanša tunelī uh, arī situācija nav apmierinoša. Nu, varbūt citiem tas liekas uh, gana tālu, taču patiesībā ir un par to pašu kuģi. Uh, Vidusjūra agrāk bija runa tikai par atsevišķiem gadījumiem, tagad tā jau vairs nav. Tā ir milzīga problēma Eiropā. Ja runājam par eh, bēgļiem, migrantiem, bet jāskatās vispār uz to, cik nopietna situācija Eiropā ir kopskatā, tāpēc mums jāizrada solidaritāte. Danke sehr. Jetzt militier. Paldies. Tagad. Mil... Miltiādas Kirkus. Paldies priekšstādātāji. Vēlos pateikties Mer Merijai Kilinoneni, jo līdz šim bija ļoti veiksmīga sadarbā, sadarbība. Turklāt viņa arī teica, ka mēs varēsim sagatavot atzinumu, kas iekļaus visus svarīgos aspektus no transporta komitejas viedokļa, un te piekrītu Paskvalkungam. Es varu sacīt, ka mūsu galvenais mērķis ir aizsargāt kūģus uh, un apkalpi, kas strādā vidus jūrā. Kilonenes kundze pavisam skaidri e, parādīja, kāds liels loks gultas uz šo komerciālo kuģu pleciem. Un to nevar tā pieņemt. Nedrīkst, ka Eiro, pieņem to, ka Eiropas Savienība šiem tirzniecības kuģiem uzliek par pienākumu glābt e, šos cilvēkus, kaut viņiem nav tāds iespējas tas varētu beigties ar to, ka tikai ārkārtas situācijās šie kuģi glābt cilvēkus un ka glābšanai reāli būtu dalībvalsts atbildība. Tā būtu jābūt. Ir zināms problēmas runājot par uh, kuģu lomu. Uh, Paskala kungs runāja par ēmsa. Ir runa par um, direktīvu 2051, kur ir runa par kuģu brīvprātīgo darbību glābšanas situācija ir jānodrošina pastāvīgs risinājums, arī pastāvīgs finansējums uh, šādām situācijām, jo šī krīze nebeigsies, tā turpināsies, cilvēki turpinās braukt, tātad mums jāpiedāvā tāds atzinums, kas arī vērts uz nākotni. Var, var arī runāt par um, Dienvidu austrumu uh, vidusjūras piekrastes uh, valstīm par sadarbību ar tām, jo, piemēram, ir valstis ārpus Eiropas Savienības, uh, Turcija, kas nav uh, neveiksmīga valsts, kā ir Lībija, piemēram, ar to mēs varam sadarboties, vienmēr jādomā par mūsu komitejas uh, pilnvaram. Uh, Pēdējā notikuma gaita liecina par to, ka mēs runājam par uh, cilvēku meklēšanu un glābšanu. Te runa par tiem cilvēkiem, kas jau ir kāpuši laivās cerībā sasniegt uh, Eiropu, kas viņus glābs, bet viņai jau ir e, laivās un jau viņa dzīvība tiek apdraudēta. Tāpēc mums ar vienu no transporta komitejas viedokļa ir jāatvieglo darbs e, šiem e, tirdzniecības kuģiem, lai viņi varētu glābt šo cilvēku. Tātad mums jārīkojas jau. Um, Um, migrantu izcelsmes valstīs, lai viņi nenonāk cilvēku tirniec, tirgotāju tīklos, bet lai viņi neriskētu ar savu dzīvību. Mums jāpalīdz viņam jau viņu izcelsmes valstīs. Paldies! Danke sehr. Jetzt Uza Tomasic. Paldies, tagad Uza Tomasic. Thank you. Paldies. Es biju sagatavojis savu runu horvātu valodā, tā kā horvātu valodā tūkojums netiek nodrošināts, tad mēģināšu izteikties angliski. Paldies! Migrantu skaits, kas dodas pāri vidusjūrai, lai viņi nonāktu uh, Eiropā, ir šogad bijuši pār par 300 tūkstošiem cilvēku vien. 2014. gadā 240 tūkstoši cilvēku. Šis ir milzīgs skaits, izraisa bāžas un mēs tiekam aicināti rīkoties aktīvi, lai risinātu šo ļoti apjomīgo problēmu. Look, look into um, long-term. Uh... Mums jāskatās uz ilgtermiņa risinājumu. Mēs nevaram izšķirties par uh, pagaidu risinājumiem, vien mums jāskatās ilgtermiņā. Paskatīsimies, cik cilvēki ir gājuši bojā šķērsojot vidus jūru. Un mums jāskatās, kas notiek tajos kuģos, kuriem ir kravas nodalījumi, kuros šī migranti slē, tiek slēpti. Jāskatās arī uz komerciāliem kuģiem. Mūsu drošībai ir jābūt daudz apjomīgākai. Es atvainojos Eh, man ir grūti tulkot, lasot tekstu, ko bija sagatavojis horvātu valoda. Tātad mums jādara daudz vairāk, nekā esam darījuši līdz šim. Mums ir jāstiprina mūsu drošība, mums jāpārbauda visi kuģi, un ja mēs tiešām vēlamies paveikt darbu pareizi, tad mums tas jādara lēni, pamatīgi un izmantoja drošus instrumentus. Paldies. Liels paldies, un es atvainojos arī, ka jums rīcībā nav uh, tūki horvātu valodā, jo mums, mums ir tikai 16 kabīnes. Liels paldies par jūsu sapratni. Nākošais runātājs Jose Ignacio Farie, lūdzu. Obrigado, Sr. Presidente. Paldies, priekšstādātāji. Pirmkārt, vēlos pateikties Kilanens kundzei par viņas lieliski paveikto darbu un arī maniem kolēģiem, ēnu referentiem. Kolēģiem, migrācijas un bēgļu krīze Eiropas Savienības vēsture, vēsturē vēl tik milzīgi nav bijusi. Tas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, ar kur saskaramies. Eiropas komisijas priekšstādātājs Junkers pagājušajā nedēļā savā runā par stāvokli Eiropas Savienībā veltīja 45 minūtes šī viena temata apspriešanai vien. Dažas dalībvalstis ir pārtraukušas savu līdzdalību Schengenas zonas noteikumos, un tagad situācija ļoti sarežģīta, un solidaritātes trūkums starp Eiropas Savienības dalībvalstīm ir acīm redzams. Risinājums būs iespējams tikai tad, ja dalībvalstis organizēs Eiropas sabiedrību tā, ka tā liecinās par solidaritāti. Pat laban, solidaritātes trūks, mēs raugāmies uz bēgļu, migrantu un patvēru meklētāju jautājumu. Viss šis temat loks ir jāpārdomā. Transporta komitejā manā skatījumā jāizskat šādi jautājumi. Pirmkārt, mums ir pilnīgi nepārprotami jāsaprot, kas ir mūsu ziņojuma mērķis Eiropas Savienības aģentūras kurām jāorganizē mūsu atbild šo krīzi. Eiropola, Frontex un Eiropas patvērumu birojas. Šīm aģentūram Eiropai ir jānodrošina tas, ka tās aģentūras, kur atbildība ir migrācija un šie šāda veida krīze, ri, piedalās tās risināšanā. Tad vēl ir problēma ar tīrzniecības kuģiem. Viņiem ir starptautiski pienākumi sniegt palīdzību cilvēkiem, kas, kur dzīvība tiek apdraudēta jūrā, jau Sols konvencija tika minēta. Glābšana ar vienu ir prioritāte, nepārprotami, taču vēl ir svarīgi nodrošināt to, ka netiek eksploatēti privātie uh, kuģi un viņi nekļūst par uh, aizstājējiem tiem kuģiem, kam būtu jāizteno šis glābšanas darbs, te runā par Eiropas aģentūrām un varas iestādēm, par to resursiem. Noslēgumā vēlos sacīt, ka privātas laivas un kuģi vienkārši nav pietiekoši aprīkot vai sagatavot, lai īstenot šā darbu. Viņa rīcībā nav eh, ārsti, eh, apkalpa nav atbilstoši apmācīta. Mums jau nodrošina tas, ka šo kuģu īpašniekiem nav jābūt eh, pienākumam aprīkot savus kuģus eh, ar saviem izdevumiem. Mums jānodrošina tas, ka dalībvalstis eh, uzņem savu atbildību izcenojot šīs glābšanas operācijas. Pālos uzsver, cik svarīgi ir pastiprināt sadarbības starp tām iestādēm, kas īsteno darbu jūras drošības jomā un robežsardzes vidū. Mums ir jādara viss, lai cilvēki neiet bojā vidusjūrā, un mums ir jāapkaro šie cilvēku tirzniecības tīkli, kas izraisa šo briesmīgo situāciju. Ir vitāli svarīgi stiprināt mūsu spējas izsekot kuģiem laivām vidusjūrā. Līdztekus tam mums ir jāpastiprina sadarbība starp uh, iestādēm, kas nodarbojas ar patvēru meklētājiem un uh, varas iestādēm. Dalībvalstīs liels paldies, pas Aikauts Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Grūti ir ne, nekļūt emocionāli apspriežot šo tēmu, taču skaidrs, ka transporta komitejas atzinumam ir jā, jākoncentrējas uz transporta jautājumu, kaut arī skaidrs, ka mums visiem ir kārdinājums runāt ar par kaut ko citu. Bija arī AFET un transporta komitejas kopīgā sanāksme, tāpēc pamatoti viss par to runā. Tas ir tāds kā pārbaudījums Eiropai. Te nav runa tikai par solidaritāti, bet arī par atbildību, un tas visām dalībvalstīm ir jāapzinās. Proti, šis ir viens no lielākajiem izaicinājumiem ar kuru jāsaskaras Eiropai un maksa ir cilvēku dzīvības. Tas ir tiešām sarežģīts jautājums, par kur jāspriež. Taču mēģināšu koncentrēties uz transporta jautājumiem, jo skaidrs, ka transporta atzinumam jāskatīs šie aspekti. Pateicos referentei par viņas darbu, saucot lietas īstajos vārdos, es domāju, varam atbalstīt viņas viedokli. Septītajā punktā, es domāju, mēs iesniegsim grozījumu referente šeit pieprasa pagaidu režīmā palielināt eh, um, līdzekļus glābšanas operācijai, bet mēs uzskatām, ka te ir jāparedz pastāvīgs atbalsts šīm operācijām. Tātad mēs šo punktu mainīsim. Es domāju, šim atzinam ir jākoncentrējas uz drošību, uz bēgļu, kas dodas uz Eiropu drošību, uz glābšanas uh, ap, komandas uh, drošību. Mm, pamatot tika minēts privāts kuģi un laivas, kas nonāk tādā situācijā, kam jāsniedz atbildība. Es saprotu, jūs nevar piespiest viņu sniegt atbildību, taču beig beigās vienmēr būs jāsaskars ar tādu situāciju, kad nepalīdzēt vienkārši nevar. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai privātie kuģi un laivas arī varētu gūt kompensāciju par iespējamo kaitējumu, jo citādi viņiem nebūs ne mazākā stimula palīdzēt eh, šiem cilvēkiem, jo tad, ja viņi vēl piedzīvos kaitējumu, tad vēl jau ļaunāk būs, jo katrs, kas strādā vidusjūrā un redz, eh, ka cilvēku dzīvība bēgļiem tiek apdraudēta, viņiem ir jāpalīdz, bet šiem skaidrs, ka jābūt pastāvīgam finansējumam, bet ja privātais uh, kuģis vai laiva to dara, tad viņiem arī ir tas uh, kaut kā uh, jānodrošina drošība viņiem pašiem. Un tas arī saskan ar Lībe komitejas atzinumu mums jāsaprot, ka, diemžēl, šī cilvēka traģēdija beig beigās netiks atrisināt viegli un ātri. Paldies, Rozada Mātu, lūdzu. Grazie, prezident. Paldies, priekšstādātāji. Dargie kolēģi, nebūsim pārsteigti, arī šeit šajā komitejā mums ir jāskata migrācijas jautājums. Mēs saprotam, ka mums ir nepieciešama eiropeiska pieeja, lai uh, stātos pretī šim izaicinājumam. Tas nav vienkārši, eh, vienkārši problēma, kā vairāk kolēģi šeit saka. Tā, tas ir reāls izaicinājums. Bieži vien runājot par eh, migrāciju, runa par eh, pārobežu kriminalitāti, bet tā ir rupja kļūda. Eiropas Savienība ir 550 miljonu iedzīvotāju, ir arī rūpnieciski visattīstītākās valstis, Līdz ar to nav brīnums, ka 2016. gadā bija, mums bija jāuzņem 250 tūkstoši migrantu, kas devās prom no kara, no bada. Un sekas ir arī citās nozamēs, makroreģionāla, reģionāla politikā vai arī transporta nozare. Esmu gandrīz par to, ka mūsu kolēģi minēja migrantu skaitu, kurus Eiropā esam uzņēmuši Tie ir migranti, kas pārsvarā eh, nāk eh, no vidusjūras krasta, piekrastiņi ierodas Itālijā. Skaidrs, ka tirzniecības kuģi nav pietiekoši aprīkot, arī to apkalpinām apmācīta, eh, lai palīdzētu šiem cilvēkiem līdz ar to, tas apdraud cilvēku dzīvību. Mēs runājam par kuģiem transporta komitejā, līdz ar to ir pamatoti mums pievērst uzmanību tieši kuģiem. Uh, taču ir vērts, eh, taču es domāju, mēs te mazliet pārsniedzam savus pilnvērs. Mūsu komitējai būtu jābūt drošsirdīgākai manā skatījumā, jo mēs nevaram turpināt eh, pieejai Eiropā eh, pavērt tikai vienu koridoru vidusjūru. Mums jāpavar vārti, durvis arī citur. Uh, tā, lai tā būtu, tas būtu humāns, drošs risinājums, ir nepieciešama visaptvaroša Eiropas politika un kā galvenā prioritāte ir jārisina šie migrācijas viļņi. Un te ir runa arī par sadarbību starp dalībvalstīm jāmēģina pielikt punktu šiem mēģinājumiem atrisināt pilnīgi visu visās komitejās. Mums jābūt vienam virzienam darbībai, tā būtu jābūt labai sadarbībai. Paldies, Marija Kristīna Notu. Oui, merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji, paldies eh, par šo atzinumu, bet jāsaka, arī es biju pārsteigta. Eh, Kilanens kundz par eh, dažiem apzīmējumiem, kurus jūs izmantojāt. Jūs teicāt, ka Runa ir par nacionālistiski noskaņotām valdībām tās, kuras ir centušās aizsargāt nedaudz savus pilsoņus neatkarīgi no viņu izcēlesmes. Eh, es vēlējos vien teikt, ka Francijā mums ir 4 miljoni cilvēku, kas ir dzīvo sliktos apstākļos un ir gandrīz 6 miljoni bezdarbnieku. Man būtu tomēr daži jautājumi, kurus vēlos uzdot. Jā, protams, mēs. Uh, mēs varbūt esam šobrīd nodevušies emocijām, bet mums kā politiķiem nevajadzētu izlemt emociju iespējā. Ko jūs piedāvāsiet šiem cilvēkiem? Kādu darbu, eh, kādus eh, dzīves apstākļus? Un tā kā mēs šeit strādājam transporta komitejā, vai jūs tiešām grasāties atbalstīt šos te uh, eh, mafijos noskaņotos uh, cilvēku pārvadātājus? Uh, Tas, par ko mēs runājam, nav nekas jauns. Lampedūzas piekrastē e, jau pirms daudziem gadiem bija cilvēki, kas gāja bojā. Tātad šī imigrācijas politika ir bijusi absolūti postoša un, zināmā mērā, ir runa par e, daļai tikai un vienīgi imigrāciju ekonomisku apsvērumu dēļ, tāpēc, ka mēs esam atvēruši e, durvis uz Eiropas Savienību un tādējādi pasliktinās darba apstākļu vietējiem. Eh, starp citu, eh, Merkels kundze eh, aicināja arvien vairāk darba roku, kas strādāja par mazāku samaksu, un šobrīd mēs it kā esam pārsteigti nu, par šo imigrācijas vilni un kā mēs ar to tiksim galā. Nu, noteikti ne jau transporta komitejā mums izdosies atrisināt šo jautājumu, bet ja mēs nepārdomāsim citādi, ja mēs neizlemsim, ko darīt tajās valstīs, kuras Eiropa ir destabilizējusi, un es domāju, ka Francijas pašreizējā valdība un arī iepriekšējā valdība lielā mērā par to ir atbildīga, jo mēs esam destabilizējuši Lībiju, eh, Tunisiju un citas valstis ar to politiku, kādu mēs īstenojam, kas ir novedusi pie tā, kā mēs šobrīd dzīvojam. Es domāju, ka mūsu eh, prioritāte ir atjaunot diplomatiskās attiecības ar šīm valstīm, jo es jebkurā gadījumā nedomāju, ka visi šie eh, nabaga nabadzīgie cilvēki ar prieku šobrīd dodas Eiropas virzienā. Es domāju, ka mūsu pienākums ir palīdzēt viņiem palikt tur, kur viņi ir, strādāt tur, kur viņi ir, un tam, protams, ir nepieciešama cita sadarbības politika. Bet es domāju, ka ja mēs eh, ietiepīgi pastāvēsim uz to, ka mums ir jāuzņem šis imigrācijas vilnis, kas tagad veļas pār Eiropu, tad katrā no šīm valst, nu, katrā no savām valstīm mēs saskarsimies ar milzīgām problēmām. Un es domāju, ka mūsu pienākums ir arī izvairīties no šādām problēmām. Paldies! Danke, die nächste ist... Paldies, nākamā ir Kristīna Revaudalona. Je vais un peu changer de ton Es eh, noteikti runāšu pavisam eh, citos toņos nekā iepriekšējā runātāja. Sniegt atbalstu eh, cilvēkam, kas ir nonāk, nu, jūrā ir absolūti svarīgi, un mums ir jādomā par to, kā mēs varam organizēt glābšanas operācijas vidusjūrā. Bet šie kuģi nav pietiekami labi aprīkot, lai īstenot tik lielu skaitu operāciju, un Dalībās pat var paredzēt sankcijas attiecībā uz šiem kuģiem, kas palīdz um, cilvēkiem jūrā. Un virkne kuģi jau šobrīd izvairās no šīm zonām, kurās uh, ienāk uh, cilvēku pārvadātāju kuģi. Lai mēs nebūtu tik lielā mērā atkarīgi no tirsniecības kuģiem, glābjot cilvēkus, ir nepieciešams glābšanas operācijas, eh, Eiropas līmeņa glābšanas operācijas jūrā. Mēs, eh, mums ir eh, jāglāb humāna apsvērumu dēļ, kā jau mēs to apliecinājām rezolūcijā, par kuru balsojām pagājušajā nedēļā Strasbūrā. Dalībvalstīm būtu jāparedz arī finansiālas kompensācijas tiem kuģi īpašniekiem, kur piedalās šajās te um, glābšanas operācijās, jo tad viņi vairs neizvairītos no šīm zonām Un es domāju, ka es iesniegšu dažus grozījumus, kas ļaus uzlabot šo um, dokumentu, kas jau ir lielisks. Paldies! Paldies, un tagad nākamā runātāja Elzbeta uh, Lukaševska. Dziękuję bardzo, uh, panie przewodniczący. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka ļoti uh, nelielam skaitam cilvēku ir uh, pietiekam daudz drosmes, lai atklāt runātu par šo jautājumu. Mēs šeit komitejā varam pieņemt vislabākos ziņojumus un vislabākos atzinumus, bet saprotam, ka ar šādiem dokumentiem mums neizdosies atrisināt problēmu. Un gal galā es piekrītu tiem, kas saka, ka Eiropas Savienība ir atlikuši šīs problēmas risināšanu. Šī problēma nav nekas jauns, tā eh, jau pastāv vairākus gadus. Eiropas institūcijas ir eh, atbildīgas par notiekošo. Un es nevaru piekrist referentē, eh, tad, kad viņi apgalvo, ka dalībās rīkojas nacionālists. Nē, tās rīkojas atbildīgi, jo valstīm ir jādomā par saviem pilsoņiem. Uh, Un es piekrītu visiem tiem, kas saka, ka jā, ir nepieciešams palīdzēt. Ir jāpalīdz tiem, kas bēg no kara, kas uh, vēlas gūt patvērumu Eiropā, bet tādā gadījumā viņiem ir jāpiemērojas arī Eiropas tradīcijām. Par to nevajadzētu aizmirst. Un mums ir jāpadomā arī par to, ka ka šī vairāk nekā 100 eh, tūkstoši cilvēku ir jāpārdala Eiropā. Eh, nu, un tas ir tikai skaitlis, par kur mēs runājam šobrīd. Varbūt eh, rīt vai pēc pāris dienām runa būs par 200-400 tūkstošiem imigrantu. Tāpēc mums nopietni jāanalizē situācija. Mums ir jāatzīst arī, kas ir pašreizējās situācijas pamatā. Ir Eh, zinām iemeslu, kāpēc šie cilvēki ir tik sliktā uh, situācijā, un mēs arī apzināmies, kāpēc pilsoņi ir tik satraukti. Piemēram, Polija, kurai nav, nekad nav bijušas nekādas kolonijas, un kas nav piedzīvojis eh, šādu sistēmu, un jāsaka, uh, dzīvojot sociālistiskā sistēmā, mēs esam gadiem ilgi dzīvojuši noslēgtībā, un mēs esam bijusi homogēna nācija Un tāpēc ir ārkārtīgi uh, grūti pārliecināt cilvēkus uh, par to, ka viņiem ir jāuzņem šī imigranta. Uh, ir grūti pārliecināt cilvēkus par to, ka mums ir jābūt tolerantākiem. Protams, ka mēs. Uh, um, kaunamies par šiem cilvēkiem, kuri nāk klajā ar, ar, naidīg, ar šādiem naidīgiem izteikumiem, bet gal galā ir jāsaprot, ka katrai dalībvalstī ir jāuzņemas pašai savas atbildības ārtās. Imigrantu un bēgļu uzņemšana ir pirmais solis, bet svarīgākais ir sagatavot uh, programmas, uh, kas paredzētu, kā uh, šo cilvēkus varētu uzņemt sabiedrībā, kā viņi varētu iedzīvoties, lai viņi nedzīvotu uh, paralēlā realitātē. Tātad viņiem uh, nevajadzētu tikai sniegt sociālo uh, sociālos pabalstus, un eh, nevajadzētu būt tā, ka viņi dzīvo, eh, nu, teiksim, eh, sliktos apstākļos. Nu, man tas nav jāapraksta, jūs noteikti rietumvalstīs esat vairāk ar to saskārušies. Ļoti labi, ka komisija šobrīd strādā pie šī jautājuma. Par to ir jārunā, mums ir jācenšas rast labāko risinājumu, bet šis jautājums, protams, nav nemaz tik vienkārši, jo pretējā gadījumā mēs jau sen būtu to atrisinājuši. Es vēlētos atsaukties uz Junkeru teikto, Eiropa ir sliktā stāvoklī. Un ātra atbildes reakcija uz krīzi, diemžēl, nav mūsu spēcīgā puse Eiropā. Šo problēmu mēs bijām konstatējuši jau pirms vairākiem gadiem, un, kā jau teicu, daudz gadi ir pagājuši, bet mūsu atbildes reakcija nav bijusi tāda, kāda tai bija jābūt. Un vēlreiz atkārtošu. Um, nu, pat ar labākajiem atzinumiem un ziņojumiem mēs neatrisināsim šo problēmu. Mums nevajadzētu uzspiest citiem uh, savus priekšlikumus, mums vajadzētu skatīt šo problēmu uh, kompleksi visā kopumā. Mēs nevaram uh, teikt, ka ar kvotām mēs kaut ko atrisināsim. Paldies! Paldies, un tagad Pēters Lundgrēns. Tūdet, lūk, mē bēr. Paldies! Es vēlētos arī sākumā norādīt, ka situācija ir vienkārši uh, nepieņēmām satraucoši daudzi cilvēki iet bojā vidusjūrā. Un tomēr ir viens iemesls, kādēļ šie cilvēki ir nonākuši šādā situācijā. Viņi ir maksājuši desmitiem tūkstošu dolāru, lai varētu tikt pāri jūrai, un mēs redzam, kādi ir šie kuģi, kas grimst vidusjūrā. Eiropas Savienībai ir jārīkojas, jādod politiski signāli Mēs uh, esam 20, 30 gadus uh, atstājuši novērtā šo situāciju, esam tikai uh, risinājuši, cetuši tik galā ar sekām, nevis ar cēloņiem. Protams, nevar pārvietot visus dienvidu puslodes iedzīvotājus uz ziemeļu puslodi. Tas nav iespējams, ir runa par miljoniem cilvēku, un to mēs nevaram izdarīt. Uh, un mums tomēr būtu jārāda pieņemami apstākļi izcelsmes valstīs, lai šie cilvēki tur arī paliktu uz dzīvi. Eiropas Savienība jau ir sākusi veikt šādus pasākumus, ir jānodrošina infrastruktūra, ūdens apgāde, eh, patvērums šajās valstīs. Eh, esmu bijis Somālijā un Eh, eh, zinu, kāda ir situācija. Esmu redzējis valstis, kur ir eh, izveidots infrastruktūra, kas darbojas, un šiem cilvēkiem vairs nav vēlēšanās pamest savu valsti. Mēs pat esam pieredzējuši, ka somālieši vēlas atgriezties savā valstī bet šobrīd mēs tikai cīnāmies ar sekām un nevis vēršamies pret cēloņiem. Šajās debatēs, bet arī manā valstī tiek runāts par izaicinājumu, un tas tiek atkārtots un atkārtots, bet uh, būtībā izaicinājums nozīmē to, ka mēs nezinām, kā risināt šo problēmu, un mums ir jāmeklē risinājumi, bet mēs nevaram turpināt iepriekšējo politiku un tikai dzēst uh, šo ugunsgrēku, nu to mēs darām, bet mums ir jāpievērš galvenā uzmanība izcelsmes valstīs, jānovērš konfliktu un jāveido tādas sabiedrības, kas spēj funkcionēt. Vienīgais uh, veids, kā novērst šos nāves gadījumus vidusjūrā, ir Eh, novērst eh, to, ka šādi kuģi izbrauc jūrā, jo pretējā gadījumā būs atkal arvien vairāk bojā gājušo un uh, plauks un zels šis uh, kontrabandas uh, biznes. Paldies, man, saka priekšstādātājs, man vēl ir četri runātāji pieteikušies, mums ir maz laika, tādēļ lūdzu nerunājiet gāri. Tagad Vins Vanderkams. Paldies, priekšstādātāji. Es labi saprotu ka debates eh, par eh, tirzniecības eh, kuģiem vidusjūrā mūs rosina uz diskusijas izvēršanu par vispārējām problēmām par patvērumu meklētājiem. Kā norādīja kolēģis Košenko, katrā valstī ir specifiska situācija, tā skaitā Polijā. Es ļoti ilgu laiku esmu darbojies Libe komitejā un tādēļ arī nedaudz vēlos izvērst uh, šīs debatas. Tātad, ko dara šie tirzniecības flotes kuģi, viņu kapteiņi, jā, viņi ir apbrīnas vērti. Bet mēs nedrīkstām uh, atstāt novārtā nepamanīt uh, ļaunuma sakni. Tāpat tika runāts par Frontex kapacitāti, par to, cik kuģi ir mūsu rīcībā, lai mēs varētu uh, vērsties pret šiem uh, cilvēku kontrabandistiem. Uh, vēl viena problēma ir tā, ka šie maršruti pastāvīgi mainās, un vainīgi ir, protams, šie, uh, šie kontrabandisti. Uh, Un jādomā arī par to, kāda situācija ir šajās uh, izcelsmes valstīs. Protams, nevajag runāt tikai visu laiku par solidaritāti un glābšanu. Jā, situācija ir dramatiska, tas ir nepieciešams, bet Eiropas Savienībai un transporta komitejai būtu jārisina šīs problēmas cēloņi. Un um, mēs esam esam, nu jā, ir tāds teiciens, ka nepietiek tikai vērsties pret simptomiem. Protams, šis uzdevums ir milzīgs, bet vidusjūrā jau mēs varam vērsties pret dažiem ļaunumu cēloņiem. Tagad vārds Robertam Zīlēm. Lai kungs um, neiedziļinoties varbūt tās un neizvēršos debatējās lielajās lietās, jo mēs tomēr esam transporta komiteja, nevis uh, Lībija vai apet komitejas, es gribētu sākt ar to, ko ziņotāja teica, kur es nepiekrītu. Uh, bija runa par to, ka te ir daudz Eiropas Savienības kopējas rīcības šī patvēruma meklētāja politikā. Es gribētu teikt, ka pārsvarā pašlaik ir uh, valsts intereses, politisks intereses, jo jūs nevarat izritināt sarkanu paklāju vienā dienā un uh, pārtraukt Dublinas konvencijas nosacījumus, un pēc tam, kad tas iekšpolitiski paliek grūti, šo paklāju atkal saritināt. Eh, vai arī kāda cits valstis, kuras eh, veido žogus, kas, protams, rada neva vajadzību pēc robežu kontrolas palielināšanas kaimiņu valstīs, eh, pašlaik mēs redzam pamatā dalību valsts atsevišķu interesi. Un kas tas ir radījis no transporta komitejas viedokļa? Tas ir radījis problēmas Schengen zonas ietvaros, robežas, kas traucē transportu veidiem. Pamatā dzelzceļa un autotransportam, tā skaitā ne tikai pasažieru, bet arī kraus pārvadājumus, ko mēs esam pieredzējuši. Un šeit mums vajadzētu dot racionāls priekšlikums, jo šī situācija var pavērsties vēl sarežģītāk Schengen zonas pārtraukšanas vai traucējumu rezultātā, kas visdrīzākais notiks. Turklāt, ja tiek sadalītas bēgļu kvotas vai patvēru meklētāju kvotas, piespiedu kārtā tas nozīmē daudz neapmierinātu patvērumu meklētāju pārvietošanu Schengen zonā, kas radīs citos transporta veidos arī problēmas, iespējams pat aviācijā kas pašlaik nav skarta ar šo problēmu. Tāpēc mums kā transporta komitejas aicināt priekšlikums sniegt šādā virzienā, kas rada politisko sagaidāmību un transporta politikas nu, nesagraušanu vai nepasliktināšanos ļoti krasi Eiropas Savienībā, kas attiec uz ārējo robežu, uz jūras transportu. Es domāju, ka mēs saprotam, ka ilgtermiņa risinājums var būt tikai tāds, kas padarītu legālo bēgļu iekļūšanu Eiropas Savienībā ar drošiem transporta veidiem, un tad atkrīt šī vajadzība par runāt par uh, glābšanas darbiem tik lielā apjomā, kā tas ir tagad. Tas ir vienīgais īstenais risinājums. Paldies! Danke, jetzt Pavel Telička. Tagad Pavel Telička. Paldies, priekšsēdētāji, labrīt. Man ir divas iespējas vai nu detalizēti iedziļināties šais jautājumās, kā to darīja atsevišķi kolēģi, un uh, runāt par uh, pasākumiem un ko darīt, bet es domāju, ka vajadzētu analizēt uh, komisijas priekšlikumus, lai pierādītu, ka tie ir nepietiekami cīnoties pret cēloņiem un arī šie uh, pasākumi ir neefektīvi. Un otrs risinājums būtu tāds, ka transporta komitejā mums būtu jādomā par to, kā tas attiecas uz transporta sistēmu un uh, arī uh, Frontex darbību. Uh, mums būtu skaidri savā dzinumā jāpasaka, ka ir uh, ietekme uz transportu un uh, šīs problēmas jārisina un politiskās debats būtu atstājams Libe komitejas kolēģiem. Uh, un plenāru sēdē, bet mēs palaižam galām iespēju pievērsties transporta aspektiem šajā situācijā. Paldies! Ja šodien es varu teikt, ka man tas ir Eiropas jautājums, un ja tas netiek risināts kopīgiem spēkiem Eiropā, tad sabruks Eiropas projekts, un katram ir jāpiedalās šai risinājumā. Tātad, un Donalda Tuska ierosinājums par to, ka 28 valstīm ir jāpiedalās, ņemot vērā gan iedzīvotāju skaitu, gan ekonomikas attīstības līmeni, un viņš ir nācis klajā šo priekšlikumu, un tās, un es nevaru saprast, ka šīs valstis nevēlas piedalīties. Protams, var būt savs uh, pamatojums, bet uh, es. Uh, Uh, no 59. līdz 61. gadam Vācijā pirms mūru uzcelšanas 4 miljoni cilvēku ieradās. Tāpat ieradās cilvēki no Polijas un, uh, un citām valstīm savā laikā. Un mēs neteicām, ka viņi tur var palikt un dzīvot, bet mēs uh, palīdzējām viņiem. 68. gadā notika revolūcija Uh, Čehi, Čehoslovākijā tika ievesti Krievu tanki un viņi bēga šie cilvēki uz Vāciju, Austriju, citām Eiropas valstīm un mēs viņiem palīdzējām. Un mums par to ir jādomā. 56. gadā Ungārijā, kas toreiz notika, arī tika ievesti Krievu tanki un viņi arī bēga uz Austriju, uz Vāciju, uz Rietumu Eiropu. Uh, un toreiz Rietuma Eiropa bija mazāka, un viņi uzņēma šos cilvēkus, un mums ir jābūt uh, šādai pamatnostādnei. Ja šo jautājumu mēs nerisināsim Eiropas līmenī, tad sabruks viss Eiropas projekts, un šeit nav uh, Eiropas projektā runa par naudas pārdali, bet gan par Eiropas vērtību aizstāvēšanu Mums, protams, ir jāvēršas pret cēloņiem un 20, 30 eh, pēdējo gadu laikā attīstības politika tika īstenot bagāto interesēs, bet eh, mums ir eh, jāvirzās šajā ierosinātā virzienā un mēs nevaram vienkārši runāt, ka tagad privāti kuģi vai tirzniecības kuģi visu šo deficītu noslēgs, tas mums ir skaidrs visiem. Uh, ka eh, tas ir, protams, pirmkārt politisks jautājums, bet mums ir jārunā arī par eh, šo transportu situāciju eh, Lamanšas tunelī, Kalē un citviet, bet man pārliecība ir tāda, ka tā ir Eiropas problēma. Un ja mēs varējām uzņemt šos 4 vai 12 miljonus bēgļu no Vācijas un um, Austrum Eiropas savulaik, tad eh, mums ir tagad jāpliecina tāda pati gatavība būt solidāriem. Un tagad vārds Kilonēnas kundzei. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Hyvät. Paldies priekšstādātāji. Dargie kolēģi. Tad kāda secinājuma izdarījām no šīm debatēm? Es nedomāju, ka šeit šajā telpā kāds vēlas veicināt cilvēku tirzniecību vai cilvēku tirgoņiem. Tiešām mums ir jāatrod vai, legālas iespējas palīdzēt šiem cilvēkiem kam nepieciešama palīdzība. Nu, no otras puses saprotu, ka neviens nevēlas nonākt tādā situācijā. ka vidusjūrā šiem slīstošiem cilvēkiem palīdzēs tikai privātie kūģi, ņemot vērā visus tos riskus, ko es minēju par eh, kuģiem, viņu apkalpējumu un arī par vides iespējamām problēmām. Mēs runājam, protams, šeit par jūras transportu. Taču jāpatur prātā arī tas, ka ir jāpalīdz eh, cilvēkiem, kas cietuši kuģi vai laivu katastrofā. Mēs nedrīkstam aizmirst par humāno aspektu. Nedrīkstam ļaut šiem cilvēkiem nomirt uz tām durvīm. Protams, nebūs viegli izstrādāt tādu tekstu, kas būs apmierinošs visiem, taču, kā jau teicu, um, mūsu rīcībā ir maz laika, taču mm, piedāvāšu jums risinājumus, kas izstrādāt kompromisu gaitā, un tad mēs tos nosūtīsim līdz komitejai, lai nu kā būtu. Paldies visiem par jūsu konstruktīvajiem komentāriem. Esmu priecīgs par to, ka, šī, priecīgi par to, ka šīs debates neizvērtās par uh, skaļiem paziņojumiem un cīniņiem, kā ir jau gadījies agrāk. Tātad liels paldies visiem ēnu referentiem un ceru, ka rezultāts būs veiksmīgs. Tanka Dzie. Liels paldies. Grozījums ir iespējams iesniegt līdz 7. septembrim. Pūksten 18. saka priekšsēdētājs. Un tagad nākamais punkts darba kārtībā. Jau atkal vārds eh, Kilenens kundzei kā referentei. Virzības digitālā vienotā tirgus aktu. Un Kilenens kundze, pārķums. Kiitoksia puheenjohtajat, hyvät kollegat. Paldies, priekšstādātā dārgie kolēģi. Šovasar es sagatavoju šo transporta komitejas ziņojumu par digitālo vienoto tirgu. Labi, ka savā digitālajā stratēģijā komisija ir ņēmusi var arī transporta aspektu. Mm, taču mm, mēs nonākam pie digitāliem risinājumiem ierobežotā veidā attiecībā uz transportu. Nu, neaizmirsīsim, ka transporta jomā izvērtīsies vesela revolūcija pateicoties digitālajai attīstībai. Tas attieksies daudzām citām jomām, ne tikai Eiropā, bet arī pasaulē. Eh, skaidrs, ka transporta sistēmas izmantotāji būs digitālā ziņā ar vien aktīvāki Būs arī jauni spēlētāji, jauns iesaistītās puses, kas piedāvās jaunus uzņēmumu modeļus. Mēs dzīvojam pasaulē, kas ir ar vienu ciešāk saistītā. Saistītāk uh, ir dažādi priekšmeti, kas, kurus cilvēki izmanto, un tas viss, viss mēs esam ar vien vairāk saistīti šai tīklā. Runāšu tagad sīkāk par tekstu, runājot par eh, lietotājiem vai klientiem, ja tā varētu sacīt. Eh, viņi būs arvien aktīvāki, eh, viņiem tiek sniegts tas arvien vairākas iespējas veidot savu transporta vidi. Ir vairāki pakalpojumi, kas ļauj ceļotājiem pašiem nogādāt, piegādāt informāciju, sniegt informāciju, piemēram, kad ir kāda traucējuma satiksmē, informācija kļūst ar vien svarīgāka transporta kontekstā. Ja informācijas aprit nenotiek, tad nekas nevirzās priekš. Informācija ir savu veidu piektais transporta līdzeklis. Jūs varat papildināt savu ceļojuma grafiku, pateicoties informācijai pasažieri gaidot kaut vai autobusu pieturā eh, vēlas galvenokārt saņemt eh, uzticamu informāciju, tāpat ir svarīgāk nekā biežāk eh, maršruti. Tātad šī informācija var būt svarīgāka nekā vairāk maršrutu nodrošināšana, tad to ir vērts ņemt vērā. Tad mums jādomā arī par datu aizsardzību. Datu aizsardzību un privātuma nodrošināšana ir šī vienotā tirgus kodos. Mums jānodrošina, ka tiek ievērotas visstingrāk, ka tiek ievērot visstingrākie standarti, ievācot informāciju no pasažieriem. Mums ir jāļauj pasažieriem ir turpmāk uzticēties mūsu transporta tīkliem. Mm, datiem jābūt uh, uzticamiem, uh, kas ir izmantojami vairākās, uh, vairākos veidos. Un digitalizācija transporta jomai piesaist arī jaunas puses nākotnē, kā jau es teicu, šajā no, nozarei notiks uh, apvērsums. Mm, Paskatieties, kas notiek turismu nozarei vai banku nozarei skaidrs, ka transporta nozara arvien būs svarīga, būs uzmanības centrā, ņemot vērā šo jauno spēlētāju iesaisti. Paraugoties uz Google, piemēram, kas izveido savu navigācijas sistēmu un automātisko uh, braukšanu, infrastruktūra pārvaldītāji, loģistikas pārvaldītāji, sabiedriskā transporta un takšu Uh, operatori. Uh, arī ir atbildīgi par to, lai veidot atbilstošu saikni starp digitālo tehnoloģiju un uh, saviem pakalpojumiem. Skaidrs, ka ir novērojama arī novērojams arī dažas negatīvas parādības, taču būtībā mēs runājam par jaunajiem transporta pakalpojumiem, kas izriet no šiem lētākajiem pakalpojumiem, kas, beid, nu, kas vainagojas ar lētākiem pakalpojumiem, ērtākiem pakalpojumiem. Kā transporta nozare atbild uz uh, patērētāju gaidām? Taču neaizmirsīsim arī jaunas iespējas, kas pavaras šai nozarē. Digitalizācija transporta nozarē piedāvā milzīgu potenciālu izaugsmai un pat jaunu darba vietu izveidēji. ITS viedās transporta sistēmas uh, attīstība nodrošina 16% gadā pieaugumu pēdējo desmit gadu laikā. lietu internets. Tagad drīzāk būtu jālieto termins visa internets. Nav jābūt gaišeķim, lai konstatētu, ka transporta nozarē varētu būt visvairāk, vēl jau vairāk aplikācija, tā ir sakarā, ko sauc par uh, Internet of Things, tad varētu būt vairāk komunikācijas starp automobīļiem, piemēram, un infrastruktūrām, un pārvietošanās varētu būt daudz drošāka un līganāka. mums ir jāgatavojas izmaiņām. Kā mums jābo, jārēģē? Manā skatījumā digitalizācija ir instruments, kas mums ļauj padarīt transporta sistēmu vēl efektīvāku, vēl produktīvāku. Tad loģistika darbotos drošāk, efektīvāk, bez sastrāgumiem, un tad var nodrošināt vidas prasību ievērošanu. Mums ir jāizveido nepieciešamais ietvers, lai šo instrumentu digitalizāciju varētu pilnvērtīgi izmantot. Es piedāvāju komisijai izvērtēt, kā harmonizēt noteikums par dažādiem transporta veidiem. Varētu nodrošināt labā konkurence starp uh, transporta veidiem un tad izveidot mm, pakalpojums, kas balstās uz novatūrismu. Taču nevajag aizmirst būtiskos elementus, tādus kā, piemēram, transporta drošība, darba noteikumi, nodokļu maksāšanas līdzvērtība un pasažieru drošība un ietekme uz vidi. Mums ir jāizveido labvēlīgi noteikumi, lai katra iesaistītā puse varētu būt labum no šīs jaunās situācijas. Taču galvenais, kas mums ar vienu jāpatur prātā, ir lietotāju intereses. Tāpēc es uh, iesniegšu grozījums, paturot prātā pasažieru tiesības, piemēram, multimodālā vietā vai attiecībā uz biļešu izsniegšanu sabiedriskajā transportā un informācijas sistēmu. Vēlāk es iesniegšos grozījumu, šos grozījumus ēnu referentiem, kurus vēlāk šīs dienas laikā, kurus tad jūs varēsiet atbalstīt vai arī nē. Un noslēgumā Noslēgumā vēlos sacīt, es jau minēju vairākus punktus, kas manā skatījumā ir svarīgi, galvenokārt, lai pie, mūsu pieeja balstītos uz patērētāju vajadzībām digitālā vidē, bet galvenais, ko gribu sacīt, es aicinu jūs 14. oktobra rītā uz uzklausīšanu, tad mums būs iespēja pievērsties visiem šiem jautājumiem, tiks sniegti praktiski piemēri un arī skatīsim tiesisko ietvaru. Es jums nosūtīšu ēpastu par šo uzklausīšanu. Protams, jūs tiekat aicināti tajā piedalīties, ja vēlties iedziļināties šajos jautājumos par transportu nākotnē digitālā vidē. Liels paldies uh, ēnu uh, referentiem, paldies par viņu komentāriem. Tie man ļāvuši izstrādāt šo pirmo versiju šim dokumentam. Mm, esmu gatava uzklausīt vēl jūsu idejas un komentārus. Paldies! Liels paldies! Okay, thank you. Thank you very much, Chairman, and thank you. Lūnas kundze. Paldies priekšstādē, paldies referentei par viņas ziņojumu un sākotnējiem ierosinājumiem, kas ir labs pamats uh, apspriest tālāk sarunas Protams, ka digitalizācija transporta nozarē milzīgs potenciāls. Daudz jau bija diskusija šajā komitejā par biļešu izsniegšanu ziņojumu tā sakarā. Tur tiek izsniegt, uh, iezīmēts tas fakts, ka digitalizācija var nākt par labu pasažieriem, kas izmanto dažādas uh, transporta veidus un tās saņemt biļetes digitālā vidē. Uh, Tur ir milzīgs potenciāls. Protams, eh, no tā ieguvuma varbūt arī uzņēmumiem, eh, kravas pārvadātājiem, var arī ir runa arī par ūdensceļiem, eh, līdzsabiedrībām. Arī šajā jomā var, ir milzīgs potenciāls izmantot digitalizāciju, tātad arī kargo pārvadātājiem, uh, ir iespēja uzlabot savu darbu, viņi var eh, mainīt savus maršrutus, eh, izējot no digitālā piedāvājuma, tad viņi labāk var pārvaldīt savu transportu, un kā jau referente teica, var labāk paredzēt eh, um, aizkavēšanās, sastrēgumus, negadījumus, tad var jau pārslēgties uz citu maršrutu, un tas, protams, paredz lielāku manevru telpu un tad ir mazāk atkarība no papīra dokumentiem. Es saprotu, ka te ir svarīga datu aizsardzība, šis jautājums vēl jārisina, taču ceru, ka izveidosim uh, juridisko ietvaru, kura, kurā var uh, apmainīties ar informāciju. Arī šeit ir milzīgs potenciāls. Tad var labāk uh, preču pārvadāšanu nodrošināt un uh, arī uzglabāšanu un arī samazināt CO2 izmešas. Arī tas būtu augsts vērtējums no transporta viedokļa. Es domāju, daudz, kas ir darām šai jomā, daudz, ko te vēl varētu sacīt. Un reference jau pamatoti iezīmēja risinājums, kas atbilst arī mūsu skatījumam, vajadzīgs Uh, vienotā transporta dokumentu risinājums, kas ir jāatbalsta ar likumdošanas ietvaru. Te ir arī runa par turismu, par to mēs spiedām iepriekšējā ziņojumā. Tātad eh, var būt labums no tiešsaistes platformām, arī digitalizācijai šeit tad ir lielo Šajai, šai komitē daudz kas par to sākāms un ceru, ka arī turpmāk varēsim sadarboties ar referentu. Paldies par viņas atbalstu līdz šim. Ceru, ka nonāksim līdz pie tāda brīža, kad mums būs spēcīgs, eh, vērtīgs ziņojums, kas uzsver digitalizācijas nozīmi visā transporta jomā. Paldies! Zelenova. Paldies, tagad vārds Olga Zelenovai. Paldies, priekšsētāji, arī es vēlētos pateikties eh, referentei par piedāvātu atzinumu, bet arī par viņas vēlmi sadarboties ar ēnu referentiem. Mēs uzskatām, ka tas ir ļoti augsts kvalitātes priekšlikums, kas ņem vērā jaunos izaicinājumus digitalizācijas jomā, tā skaitā arī transporta jomā. Mēs priecājamies par to, ka referenti ir norādījusi, ka um, digitālajā vienotajā tirgo um, mm, viedām transporta sistēmām būs izšķirīga nozīme. Tas nodrošinās um, drošāku un raitāku transporta apriti Eiropā. Mums, protams, te ir jāspēlē sava loma kā transporta komitejai. Es priecājos arī par drošības standartiem un vienādām iespējām tirgū, kā arī uh, Eh, tiem aspektiem, kas attiecas uz patērētāju aizsardzību. Mēs uzskatām, ka ir ārkārtīgi eh, nozīmīgi nodrošināt eh, personu datu aizsardzību un drošu personu datu apstrādi. Mēs uzskatām, ka šie ir ļoti nozīmīgi noz, nozari, tāpēc par spīti visam vēlamies papildināt ar dažiem komentāriem. Vispirms vēlos uzsvērt, ka jaunās informācija un komunikācija tehnoloģijas būs pieejams un būs viegli lietojams visā, visiem cilvēkiem, tā skaitā personām ar īpašām vajadzībām. Nevajadzētu būt tā, ka rodas jauns barjeras vienotā digitālā tirgu. Nedrīkst būt tā, ka šie pakāpojumi tiek bloķēti ar ģeobloķēšanas sistēmām Tas viss tāds ir saistīts ar eh, transporta eh, lietojumu programmām. Tāpēc pateicos vēlreiz referentei par to, ka viņi bija gatavi sadarbībai. Paldies! Paldies, un tagad vārds Slacavs kungam. Paldies, priekšstādātāji, dāmas un kungi! Arī es vēlētos pateikties referentei, bet man būtu arī daži komentāri iedrīkti. Ja transportam digitalizācija ir um, liela iespēja, bet arī milzīgs izaicinājums, jo ir jauni uh, transporta pakalpojumu veidi, kurus uh, tāds ir iespējams atbalstīt ar uh, digitalizāciju, un tas nozīmē, ka rodas jaunas darba vietas, bet uh, tiek tādējādi iznīcināts arī iepriekšējās darba vietas. Un, un, protams, ka ir zināma iebildumi no iedzīvotāju puses. Mums vajadzētu domāt arī par pasažieru drošību un vajadzētu padomāt arī par nodokļu jautājumiem. Mēs nedrīkstam um, ielēties uz kompromisiem šajā, kompromisiem šajā jomā. Digitalizācija nozīmē arī, ka ir nepieciešams apstrādāt ar vien lielāku datu apjomu un šie dati ir e, droši jāuzglabā. Tāpēc ir nepieciešama arī risinājumi e, ģeobloķēšanas jomā. Lai varētu pilnībā izmantot e, digitālās iespējas, ir jānodrošina bezmaksas piekļuvi internetam. Tas Eh, ir jo īpaši sakāms par piekļuvi internetam eh, lidostās, eh, dzelzceļa stācijās, viesnīcās, jo tikai ar šādu veidu digitāliem instrumentiem mums izdosies panākt to, ka šī stratēģija ir veiksmīga. Nevajadzētu arī aizmirst, ka Efektīva digitālo instrumentu izmantošana nozīmē, ka eh, cilvēkiem ir jābūt eh, pietiekami apmācītiem. Jo lietojuma programmas, piemēram, kas ļauj iegādāties biļetes, tās vajadzētu vienkāršot arī no eh, valodas viedokļa. Un, uh, Noteikti ir jādomā arī par transporta sektorā strādājošo izglītošanu, lai varētu uzlabot drošību un, protams, arī radīt jaunas darba vietas. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Pāvels Telička. Jā, paldies priekšsēdētāji un paldies referentei. Jāsaka, ka atzinums lielā mērā atbilst mūsu gaidām, un arī tas, ko referents teica savā uzrunā, bija ļoti interesanti. Es, protams, piekrītu tam, ka digitalizācijas sniegtās iespējas transporta nozarē ir izšķirīgs izaugsmēji un darba vietu radīšanai. Protams, ka mēs nepārtraukt runājam par izaugsmi un darba vietu radīšanu, bet tā jau nav nejaušība, un transports noteikti ir viena no prioritātēm. Mēs jau šobrīd redzam, ka eh, tas tā notiek. Bet tas ir arī viens no sektoriem, kurā mums ir vislielākais potenciāls. Vēl es piekrītu tam, ka mums ir nepieciešams eh, regulatīvais ietvars, kas nodrošina eh, taisnīgu konkurenci un konkurenci visu transportu veidu. Uh, starpā un, protams, arī visu spēlētāju starpā. Protams, mums ir jāveicina inovācijas, un tas ir punkts, ko es vēlētos uzsvērt, proti tā ir joma, kur mēs varam radīt priekšnoteikums startupiem, jeb maziem uzņēmumiem. Mums ir jāuztur šis uzņēmuma veids, un, starp citu, transporta jomā mēs noteikti to varam darīt. Vēl viens punkts, kur es vēlētos uzsvērt, cik nozīmīgi ir nodrošināt uh, datu aizsardzību kolēģi, tā ir viena no mūsu politiskās grupas prioritātēm. Bieži vien mēs sakām, ka mēs varam būt Eiro, um, Eiropas līmeņa līderis vienā vai citā jomā. Šī ir joma, kurā mēs noteikti to varam panākt. Esmu pārliecināts, mēs varam būt līderis, jo īpaši, ja sasaistam to ar digitalizāciju. Transports un turisms noteikti nav izņēmums, un es domāju, ka būtu jāuzsver arī uh, turisms šajā cenumā, Tas sniedz ļoti daudz uh, iespēju, bet tam ir arī vajadzības. Mūsu grupa redz tādus kā trīs galvenos zinājspēkus eh, ekonomikas eh, digitalizācijai. Proti, pirmais ir, mums ir jānodrošina uzticēšanās, un tas jau ir atspogļos atzinumā. Tālāk ir jātiek galā ar izmaiņām, un treškārt ir jāizmanto iespējas. Nu, es noteikti nākšu klajā ar um, priekšlikumu grozījumiem, es domāju, ka mums ir jātiek galā ar izmaiņām, jo runa ir par tehnoloģijām un transportu un turismu nozars ir tās, kurās ir vis, viens no lielākajām izmaiņām. Un es domāju, ka tas nozīmē, ka pilnībā mainās mūsu ekonomiskie modeļi. Patērētāji ir jāņem vērā, jāņem vērā viņu vajadzības. Bieži vien patērētāji um, vēršas pie um, pakāpojumu sniedzējiem, un, protams, ir jādomā par um, ekonomiku, uh, kas, jeb pakāpojumiem, kas tiek sniegts pēc pieprasījuma. Tālāk, kas attiecas uz iespēju izmantošanu. Runa ir par to, ka uzņēmumiem un uh, patērētājiem ir jāizmanto viss digitalizētā tirgus sniegtās iespējas. Šādā strauji augošā sektorā ar straujām izmaiņām mums ir jāatbalsta uzņēmumi, jāļauj viņiem piekļūt uh, finansējumam. Tātad viss, kas attiecas uz biļešu pārdošanu un uh, citiem aspektiem, mums ir nepieciešams pienācīgas investīcijas. Un vēl viens punkts, kas, ko es vēlētos uzsvērt. Runa ir par Eiropas Savienības fondu izmantošanu. Mēs visi zinām, ka mums jau ir fondi, kas ir paredzēti noteiktām vajadzībām, bet es domāju, ka mēs vēl daudz ko varam ar tiem aptvert. Es jau sākotnēji teicu, ka uh, startups, tātad ne tikai mazie un vidēji uzņēmumi, bet tiešām šie pavisam jaunie uzņēmumi ir jāatbalsta. Priekšstādātāji, referents kundze, es domāju, ka mēs ejam pareizajā virzienā, un es ar prieku iesniegšu dažus komentārus, kas būs saskaņā ar tiem uzskatiem, kurus izklāstīju nu no pat. Paldies, paldies, un tagad Karim Delī. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, referents kundze, par uh, šiem elementiem diskusijas sākšanai. Es domāju, ka digitālā tehnoloģija būtībā skar visu sabiedrību dažādās dzīves jomās, un mums kā politiķu uzdevums ir nevis spriest vai to, par to, vai šādas izmaiņas ir labas vai nav, bet gan sagatavoties šādām pārmaiņām, tās paredzēt un panākt, lai tas būtu ne tikai tehnoloģiski, politisks, bet arī sociāls, ekonomisks, vides progress, un tas īpaši attiec uz uh, transporta nozeri. Digitalizācija radikāli maina mūsu mobilitāti un arī pilsoņu un patērētāju uzvedību. Es uh, gribētu teikt, ka ir jādomā ne tikai par uh, internetu attīstību, bet jādomā par jauniem transporta veidiem. Uh, digitalizācija ļauj uh, vieglāk pārvietoties, iz, iz, izvēlēties maršrutu, iegādāties biļetes, vienoties par kopīgu transporta līdzekļu izmantošanu un ir daudz jauninājumu arī cīņā pret uh, satiksmes plūsmas traucējumiem un arī uh, palīdz mums saskaņot uh, piedāvājumu un pieprasījumu. Mēs veidojam sadarbības ekonomiku un individuālajā trans transportā ar vien vairāk uh, konstatējam šādu sadarbību gan automašīnu, gan velosipēdu izmantošanā, un tas viss būtu jāregulē. Un jūs pieminējāt, un tas tiešām ir īsts izaicinājums, um, digitālā uh, revolūcija uh, radikāli maina arī automašīnu uzbūvi un dizainu. Ir uh, jau mēs runājam par automašīnām bez vadītāja, bez šofēra, un šādām automašīnām ir nepieciešami arī digitalizēti autoceļi. Jautājums, kā mēs to visu regulēsim nākotnē. Un turklāt es uzskatu, ka digitālo digitālajām tehnoloģijām mūs jānovērt pie jauna transporta nozars jēdziena. Un jautājums, kā uh, panākt ar digizā, digitalizācijas palīdzību ilgtspējīgāku tra, uh, transporta nozari. Tāpat jādomā par fiskāliem aspektiem arī sadarbības ekonomikai un digitālajai ekonomikai. Un uh, jautājums arī par Uber, kas tagad ļoti attīstās un kas ir tiešām nopietns jautājums, kas mūsu komitejai jāapspriež. Vēl viens svarīgs jautājums ir datu aizsardzība, un tas nozīmē, ka jādomā arī par algām un jānodrošina tās, lai transports būtu visiem pieejams, jo uh, jāpanāk, lai visas sistēmas varētu izmantot arī cilvēki ar invaliditāti. Un tāpat ir runa par daudzmodalitāti, savietojamību, um, kā panākt, lai šeit būtu tāda kopīga dinamika un tāpat jārostina inovācijas un uh, e-platformu uh, attīstība transporta jomā, tāpat jādomā par uh, garantijām, uh, lai sabiedrība un varas iestādes visu jau paredzētu likumdošanā un lai paredzētu atbilstošas garantijas, kas novērstu to, ka šī tehnoloģija aizsteidzas priekšā gan sabiedrībai, gan politiķiem, un ka mēs vairs to nespējam nekādi pārvaldīt un regulēt. Paldies! Nākamais runātājs ir Dominiks Rikē. Paldies, priekšsādātāji! Pateicos referentei par ļoti uh, labo veikumu. Šeit daudz kas izskanēja, bet viena lieta mani, nu, tā īpaši pārsteidza, mēs kā atbildīgā komiteja diezgan vēli saprotam, ka ir cieša saikne starp transportu un digitālu digitālām tehnoloģijām. Šobrīd tas ir ļoti aktuāls jautājums. Ļoti e, pagātnē mēs runājām par datortehnoloģijām vai digitālām tehnoloģijām vienkārši kā informācijas apstrādes metodēm, bet tagad e, šīs tehnoloģijas tiek plaši izmantotas transportā, ekonomikā, tās ietekmē nodarbinātību, tā tad ir runas par uh, autopilotu, eh, par mašīnām, kas brauc pēc šofera un ko var izmantot eh, kopīgi pasažieri, tad ir runa par 50 tūkstošiem eh, šofera darba vietām, un šajos darbos pirmkārt strādā pirmās imig paudzes imigranti, un vēl nopietnāk digitālajā pasaulē transporta un infrastruktūras attīstība nav ņemta vērā. Piemēram, iedomāsimies, ka ITS vai autopilots sistēmas, vakar mēs runājām par bezpilota lidaparātiem, tāpat ir runa par autopilota automašīnām, tiek runāts pār uh, autoceļiem, dzelzceļiem, uh, kravas pārvadājumiem. Tas nozīmē, ka šeit ir nepieciešama stabila infrastruktūra un uh, neitrāla infrastruktūra, bet jāsaka, ka digitālā pasaule vēl par transportu nav pietiekami padomājusi. Un uh, Eh, var būt arī tādi uzdevumi, ko šīs tehnoloģiskās sistēmas nespēs izpildīt, bet es eh, domāju, ka šī tendence pastāv un ka mums tā ir tā jāņem vērā un jāsako. Paldies, Inesa Jālsender. Paldies. Vispirms vēlējos pateikties mūsu referentē, kura ir uh, labi pastrādājusi, e, cenšos atspoguļot šīs nozares sarežģītību. E, digitālās tehnoloģijas skar visas nozars, bet transporta jomā tas ir sācies diezgan ātri. Šeit uh, e, skārts dažādas transporta jomas, arī jūras transports. Mūsu referente vēl ir gados jauna, bet mums ir jāatzīst uh, tas, kas jau ir paveikts uh, transporta digitalizācijas jomā. Domājot par uh, pārmaiņām un izaicinājumiem, kas sagaidāmi nākotnē, Es gribētu pievērsties vairākiem konkrētiem punktiem. Pirms dažiem gadiem, piemēram, bija jau iespējams rezervēt talis biļetes. Un un varēja mm, nopirkt arī biļetes dzelst citiem vilcieniem. Bet tagad Spānijā tas vairs nav iespējams. Mums te, tika teikts, ka nu nevajag pārāk aizrauties ar visām iespējām, bet ir jādomā par pamat jautājumiem. Sa, šā saucamā sadarbības ekonomika, kā to liecina Umber gadījums, tā vienkārši ir uh, mežonīgais kapitālisms, nav nekādu noteikumu, nav darba inspekcijas, un mums jāpatur prātā, ka dažas no šīm platformām un digitālām aplikācijām, kas tiek pasniegts kā kaut kāda veida utopija, būtībā var ļoti negatīvi ietekmēt strādājošo tiesības. Var jābūt, ka lietotājiem, patērētājiem tās ir kaut kas pozitīvs, bet mums ir jādomā arī par transportu nozarē strādājošiem. Uh, protams, var arī uh, zust tādas sliktas darba vietas, bet mums jādomā, ko piedāvāt vietā. Tāpat mums jādomā par gados veciem cilvēkiem, kuri savu vecuma dēļ vairs nespēja izmantot digitālās laikmeta priekšrocības, lai viņi nenonāktu tādā uh, situācijā, ka viņi iekļūst tādā kā geto. Paldies tagad komisijas pārstāvi Kočinskas kundze. Paldies priekšsēdētāji, godātie parlamenta deputāti. Man ir prieks būt šai zālē atkal pēc vakardienas sanāksmes. Eh, kā jūs eh, zinat, digitālā tirgus stratēģija, pie, kā, eh, pie tās strādā vairāk kas komisijas struktūras, es gribētu pastāstīt par stratēģiju kopumā. Tātad šeit ir horizontāli jautājumi, bet tie ļoti būtiski uh, arī transporta nozarei. Uh, šeit ir runa par horizontālām prioritātēm, uh, kas Uh, ir saistīti ar uh, dažādu nozaru prioritātēm un vajadzībām. Digitālajā laikmetā daudzas lietas ir savstarpēji saistītas, un lietas, kas nebija tik nozīmīgas transporta jomā pirms dažiem gadiem, kā piemēram datu aizsardzība un privātās dzīves aizsardzība, tagad ir kļuvušas ļoti būtiskas šajā jaunajā ekonomikā komisija eh, pēc pāris nedēļām nāks klajā ar, kon, uzsāks konsultācijas par ģeobloķēšanas jautājumu. Tas ir ļoti būtisks jautājums, eh, domājot par digitālo iekšējo tirgu, jo šī, eh, jo tā rada nopietnas problēmas. Tāpat notiks konsultācijas par platformām, par datiem un atbildību Par to runāja arī daudzi šīs komitejas deputāti. Tāpat mēs uzsāksim konsultācijas ar um, ieinteresētām pusēm par to, lai uh, noskaidrotu uh, viņu interesi par digitālajiem aspektiem. Bet šeit ir runa ne tikai par transporta operatoriem un lietotājiem, bet arī uh, par uh, citiem uh, spēlētājiem šajā uh, ekonomikas ķēdē. Tāpat mēs strādājam pie jaunas iniciatīvas par mākoņu datošanu, par dažādām pastāvošām infrastruktūrām. Varbūt tas nav tiešā mērā saistīts ar transportu, bet tomēr, ja palūkojamies uz iespējām, kas rodas um, transporta nozare arī šī mākoņu datošanas problēma ir ļoti būtiska. Un vēl pāris vārdu par transportu. Jūsu komitejai ir senas tradīcijas, jūs apspriežat visbūtiskākos jautājumus saistībā ar transporta digitalizāciju. Ja palūkojamies uz transporta jomu un tas, par ko jūs uh, esat runājuši par ERTMS, par inteliģentām transporta sistēmām. Jāsaka, transports jau iekļauj šajā digitālajā revolūcijā, un mums ir jādomā par to, kā labāk izmantot attīstību digitālajā jomā. Ja man būtu vairāk laika, es varētu jūs informēt par visu, ko Eiropas komisija ir iecerējusi veikt uh, digitalizētā transporta jomā bet es tikai gribēju jums norādīt, ka jūsu diskusija notiek tiešām īstajā laikā un vēlos pateikties uh, referentei par viņas sagatavoto dokumentu un gribu teikt, ka tieši pēc divām dienām Frankfurtes automēsas laikā notiks uh, diskusija par uh, automatizētiem transporta līdzekļiem. Tā būs pirmā reize, kad G7 transporta ministri apspriedīs šos jautājumus. Uh, priekšsēdētājs tagad noslēgumā vārds referentei lūdzu. Un lūdzu, uh, izsakieties lakoniski. Paldies priekšsēdētāji, jā, pavisam īsti ir skaidrs, ka mēs saskarāmies ar jauniem modeļiem, jaunu veidu pakalpojumiem. Er, problēma jau nav, ir, nav saistīta tik daudz ar šo jauno pakalpojumu rašanos, bet gan ar to, kā tos reglamentēt, lai šis uh, regulējums atbal, atbilstu jaunajam modelim un jaunajiem pakalpojumiem. Mums šāds regulējums ir jā, jāveido, jo eh, mums ir jānodrošina, lai visiem uzņēmumiem būtu vienādi darbības nosacījumi. Tieši tas ir tas izaicinājums, kas stāv mūsu priekšā. Mums ir jārada atbilstošs regulējums, lai visiem uzņēmumiem būtu vienādas spēles noteikumi. Paldies, priekšsēdētāji, saka paldies par to, ka jūs izteicāties tik lakoniski līdz ar to grozījumu iesniegšanas termiņš ir 22. septembris 12. Mūsu parastā sēde ir slēgta. Tagad